jeb vicepriekšsēdētāji. Esmu saņēmis sekojošas kandidatūras. Massimo Castaldo, Corina Kretu, Richard Czarnecki, Ildiko Gall-Pelz, Sylvie Guillaume, Alexander Graf Lambsdorff, Ulrike Lunacek, Myreed McGuinness, Dimitrios Papadimoulis, Olli Rehn, David Maria Sassoli, Antonio Tajani, Ramon Luis Valcarcel Siso, Adina Joana Valean, und Rainer Wieland. Die Kandidatin Kandidāti man ir paziņojuši, ka viņi piekrīt uh, viņu izvirzīšanai. Un tagad uh, pāriesim pie vēlēšanām. Vispirms mums ir uh, jāievēl vēl divi uh, balsu skaitītāji jo no pirmās ievēlēšanas kārtas divi kolēģi nav ieradušies. Tagad uh, izlozēšu šos vārdus. Ole Ludvigson. Ole Ludvigsons. Ole, Herr Wolle. Peter Lundgren. Peter Lundgren. Pēters Lundgrens. Vai viņš ir zālē? Lundgren kungs. Labi, paldies. Also. Tātad. Ludvigsson kungs un Lundgren kungs ir jaunie balsu skaitītāji. Ludvigsona kungs no E līdz G eh, attiecībā uz šo urnu viņš būs atbildīgs, un Lundgren kungs H līdz K par šo urnu viņš būs atbildīgs. Paldies! Meine Damen und Herren! Dāmas un kungi, tā kā kandidātu skaits Eh, ir lielāks nekā brīvo vietu skaits, mums saskaņā ar eh, reglamentu eh, ir jāveic aizklātais balsojums, tas ir 17. panta pirmais punkts reglamentā, un es jums vienreiz nolasīšu šo pantu, lai būtu skaidrs, ko mēs šeit darām. Pēc tam es jums izskaidrošu, kā mēs rīdosimies. Parlamenta priekšsādātāja, priekšsādātāja vietā, kvestoru, tātad E, ir, ja viņi saņem absolūto vairākumu no balsīm, tad viņi ir ievēlēti. Ja e, pēc tam visi vietas priekšsādātāji nav ievēlēti, tad e, šādos pašos apstākļos notiek otra vēlēšana kārta, lai aizpildītu brīvās vietas. Un ja ir nepieciešama trešā vēlēšana kārta, tad pietiek ar relatīvo vairākumu. Ja ir vienāds balsu skaits, tad uh, tie kandidāti, kas ir vecākie, uzskatām par ievēlētiem. Ir izdalīts vēlēšanu zīmes un aploksnes. Tagad es jūs lūdzu šīs vēlēšanas zīmes arī izmantot. Lūdzu, atzīmējiet uh, uh tos kandidātus ar krustiņiem vai tam līdzīgi, kurus vēlaties ievēlēt. Ta, tagad uh, svarīgi norādi. Tā kā mums ir jāievēl 14 vicepriekšsādētāji, tad jums uh, ir iespēja izmantot maksimāli 14 balsis. Ja balsošanas zīmēs būs atzīmēt vairāk kā 14 kandidāti, šīs zīmes būs nederīgas. Ja vēlaties, jūs varat atzīmēt tikai vienu vai dažus, bet maksimāli 14. Ja būs atzīmēti vairāk kā 14, tad šī zīme būs nederīga. Ich habe den Wahlgang zwar noch nicht eröffnet, aber mir Es vēl neesmu uh, ats, tātad pasludinājis vēlēšanas par uh, atsāk, uh, uzsāktām, bet, uh, ja jūs gribat jau balsot, varat iet balsot. Labi, tagad sākam balsot. Soll ich machen? Ja, Frau Gil, bitte. Ko man darīt? Jā, lūdzu, Gils kundze. Das ist ja er jetzt sinnlos. You, Paldies, priekšsēdētāji. Es centos uh, pievērst jūsu uzmanību atkārt, atklāt, jo es gribēju teikt, ka 17. Uh, pantā nav teikts, vai mēs varam uzklausīt priekšsēdētāju vietnieku kandidātus vai nē. Es negribētu teikt, ka viņiem būtu jārunā tikpat ilgi. Manuprāt, būtu pieticis skatām ar vienu minūti, lai mēs uh, saņemtu tādu ieskatu, par ko tad mēs balsojam. Tas būtu bijis ļoti noderīgi caurskatāmības nolūkos, jo ir ļoti daudz jaunu deputātu šajā parlamentā. Gilas kundze, uh, kā jūs redzat, tad tagad tas ir tikai vairs teorētisks jautājums, ko nevaram padziļināt izskatīt. Uh, kolēģi eh, nemaz nevarēja nogaidīt, eh, kad varēs balsot. Es pat vēl nebiju pateicis, ka eh, mēs varam sākt balsot, bet kolēģi jau gāja balsot. Tas nozīmē, ka demokrātija ir uzsākusi pati savu dzīvi. Es saprotu, ko jūs sakāt, bet es neko vairs nevaru mainīt. Haben alle Abgeordneten ihre Stimme abgegeben? Tātad, vai visi ir nobalsojuši? Jā. Ah, jā. Jā, ok. Jā, jā, jā. Il y a encore des films. Mais qu'est-ce qu'il fait Meine Damen und Herren, ich frage Cienītās dāmas, godātie kungi, vēlreiz uzdot jautājumu, vai visi deputāti ir nobalsojuši? Vai visi ir nobalsojuši? Ok. Labi. meine Damen und Herren, meine Dāmas un kungi, noslēdzošais jautājums, vai visi deputāti ir nodevuši balsojuma lapas, balsojuma biļetenus? Tad nākošais jautājums ir, vai tie, kas uzrauga vēlēšanas, arī ir novēlējuši, vai ir novēla, novēlējuši vēlēšanu uzraudzītāji, vai jūs nobalsojāt lūdzu? Jā, tā tas ir. Tādā gadījumā vēlēšanas beigušās. Lūdzu, zālē R11 uz šo zāli tiek nesti biļeteni un izskaitīti. Tad uh, sēde pārtrauktas par sēdes atsākšanu pavēstīs paziņojums uz ekrāniem un skaņas signāls. Sēde pārtraukta.